Un ja nav nekādu iebildumu, uzskatīsim, ka protokols ir pieņemts. Vēl paziņojums. Francijas Republikas kompetentās iestādes ir atsūtījusi divus uh, pieprasījumus par parlamentārās imunitātes atcelšanu Žanam Fransuā Jalkam un arī Žanmarija Lepenai, ņemot vērā to, ka notiek izmeklēšana. Atbilstoši reglamentam šie pieprasījumi tika nosūtīti juridisko lietu komitejai, jo šī komiteja ir kompetentā komiteja šādos jautājumos.